Der Präsident! Die am 2. Februar 2. Šodien turpināsim sanāksmi, kas tika pārtraukta 2. februārī 2012. gadā. Lūdzu, ieņemiet vietas! 1. un 2. februāra protokoli un pieņemtā teksti jums ir pieejami. Ja nevienam nav iebildumi, tad uzskatīsim protokolu par apstiprinātu.